ierodas Latvijas uh, valsts prezidents. Herr Präsident der Republik. Latvijas Republikas valsts prezidenta Valdis Atlerkungs. Mēs visi ar dziļu gandarījumu jūs šeit pirmo reizi sveicam Eiropas parlamentā. Sākumā vēlos sirsnīgi pateikties par to, ka pieņēmāt Eiropas parlamenta ielūgumu. Šodien, tajā pašā dienā, kad mēs uh, svinam mūsu kopējās valūtas eiro desmito gada, dien, gada dienu. Jūs, kā jūsu valsts prezidents un jūsu valsts ir jauna Eiropas Savienības dalība valsts, jūs uzrunāsiet mūsu. Katrā gadījumā tas ir kas pilnīgi jauns, un pirmo reizi bija tā, ka Eiropas himna tika uh, atskaņota uh, sveicot kādu valsts uh, viesi, un tā tika atskaņot pirmo reizi šeit Eiropas uh, parlamentālē. Atļaujiet uh, man uh, sakrā ar jūsu vizīti vēlreiz norādīt uz vēsturisko nozīmi, kāda bija 2004. gadā veiktai Eiropas Savienības paplašanāšanai. Vēlos uz to skaidri norādīt. Vairāk nekā 60 gadi pagāja. Tie bija, vai, šie gadi bija vajadzīgi, lai jūsu valsts iesaistītos brīvajā un demokrātiskajā Eiropā un mūsu kontinents kļūtu vienots. Mēs šodien dzīvojam mierā, brīvībā un demokrātijā mūsu pilsoņi un pilsoņas izmanto tās perspektīvas, par kurām mūsu senči varēja tikai sapņot. Un mēs no sirds priecājamies par šīm iespējām. Mums tas ir jādara. Bet šodien Eiropas Savienība saskars ar daudziem lieliem izaicinājumiem arī cilvēkiem Latvijā. Mm, tas ir skaidri sajūtams, piemēram, finanšu krīze, kas arī jūsu valsts prezidenta kungs ir uh, Uh, spēcīgi skārus, bet arī uh, krīze gāzes piegāžu jomā starp Krieviju un Ukrainu ne tikai Latvijas pilsoņiem uh, liek bažīties, pamatot bažīties. It īpaši krīzes laikā ir skaidrs, cik vērtība ir dalība Eiropas Savienībā, kas balstās uz solidaritātes principu, solidaritātes principu, kas tiek īstenots starp tautām. It īpaši šajā krīzes laikā mēs sajūtam šo kopienas nozīmīgumu un nozīmīgumu, kāda ir sadarbībai starp mūsu valstīm un sadarbībai vai starp Eiropas institūcijām. Kopā mēs esam spēcīgāki, stiprāki, labāk mēs varam pārstāvēt mūsu vērtības un intereses visā pasaulē. Arī tādēļ Eiropas parlaments vēlas, lai um, drīzumā ātri stātos spēkā Lisabons līgums, kas Eiropas Savienībai dod lielāku rīcības spēju pārvarot šos lielos izaicinājumus. Un šai sakarā uh, Šī eh, gada jūnijā notiekošās eh, Eiropas parlamenta vēlēšanas būs īpaši nozīmīgas, jo kopā demokrātiskā eh, Eiropas Savienībā un ar Eiropas parlamentu, kam ir koplēmuma pilnvars praktiski visās jomās. Tātad šādā situācijā mēs vēlamies mieru, kas valda Eiropā, un vienotību, kas ir Eiropā, šo vēlamo stiprināt un turpināt. Un noslēgumā ļoti ceru, ka Latvijas pilsoņi un pilsoņas, kā arī citi, citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu un pilsoņus apzināsies to, cik nozīmīgi ir viņu balss Tā ir iespēja līdzlemt Eiropas Savienībā, un šādā izpratnē daudz skaitlīgi ieradīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Prezidenta kungs, eh, esmu dziļi gandarīts lūgt jūs tagad uzrunāt Eiropas parlamentu. Vēlreiz sirsnīgi esiet sveikts Eiropas parlamentā. Thank you. Godājumais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Paldies Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem par laipniem ievadvārdiem un ielūgumu uzrunāt Eiropas nāciju ievēlētos pārstāvis. Esmu pagodināts par šo iespēju. Man ir liels gandarījums uzrunāt Eiropas parlamentu savā dzimtajā latviešu valodā. Jo īpaši tādēļ, ka latviešu valoda jau piecus gadus ir arī Eiropas Savienības oficiālā saziņas valoda. Šodien jūs uzrunāju laikā, kad tuvojās noslēgumā pirmo Eiropas parlamentā no Latvijas ievēlēto pārstāvi pirmo pilnvaru termiņš. Paldies, ka godam veicāt jums uzticēto pienākumu. Dārgie klātesošie, šis 2009. gads Latvijai ir ļoti nozīmīgs gads šodien aprit pieci gadi kopš latvija ir pievienojusies eiropas savienībai un nato. pēc latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1991. gadā dalība šajās starptautiskajās organizācijās kļuva par latvijas stratēģisko mērķi. latvija skaidri pauda savu gribu piedalīties eiropas un transatlantiskajās ekonomikas un drošības struktūrās eiropas demokrātisko valstu saimnes paplašināšanās 21. gadsimta pirmajā dekādē iezīmēja dinamiskākās pārmaiņas Eiropā kopš Eiropas Savienības izveidošanas. Šīs bija būtiskas pārmaiņas. Eiropas struktūrām pievienojās valstis, kuras ilgu laiku bija vardarbīgi no tām izolētas. Lai gan vēsturiski šajās valstīs bija iesakņojušās vērtības, kas ir liktas Eiropas Savienības pamatām. Pagājušā gada 18. novembrī Latvija atzīmēja savas proklamēšanas 90. gadadienu. Šī gadadiena mūsu tautai ir ļoti nozīmīga. Tā vēlreiz apliecināja mūsu nelokamo gribu dzīvot neatkarīgā, brīvā un demokrātiskā valstī. Latvijas Republikas proklamēšanas aktā 1918. gadā tika pasludināts. Visi pilsoņi, neatkarīgi no viņu tautības, ir aicināti palīdzēt, jo Latvijā tiks garantēts visi cilvēku tiesības. Tā būs demokrātiska un taisnīga valsts, kurā nebūs vietas apspiestībai un netaisnībai. Es ļoti lepojos ar šiem vārdiem. 30 gadus pirms vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas Latvijas republika pauda uzticību tās pamatvērtībām un principiem. Latvija vienmēr ir jutusies piederīga Eiropai un tās vērtībām. Arī tad, kad Latvija un citas centrālās Eiropas un Austrumēropas valstis ilgstoši bija saistītas ar valsti, kurā daudzas vērtības tika skatītas caur īpašu ideoloģisko prizmu. Starp Austrumu bloku valstīm valdīja miers taču tas bija cietuma pagalma miers, kas tika panāca ar tanku klātbūtni, represijām un draudiem. Totalitārisma ideoloģijas necilvēcība gan jums, deputāti, gan visai Eiropai pērn atgādināja latviešu režisora Edmīna Šņoras filmu Padomju stāsts. Mums ir bijusi kopīga vēsture, bet dažādi ir bijuši mūsu likteņi. Jums jāatskatās pagātnē, lai labāk viens otru izprastu un kopā varētu redzēties nākotnē. Tāpēc es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par pagājušā gada 22. septembrī pieņemto deklarāciju par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinismu un nacismu upuru atceres dienu. Šī deklarācija visiem Eiropas iedzīvotājiem atgādina par traģiskajiem notikumiem Latvijas, un visas Eiropas vēsturē. Šodien grib ielūkoties daudz nesenākā vēsturē. Šogad aprit pieci gadi, kopš Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Kāds šis laiks ir bijis Latvijai? Kāda ir mūsu valsts ieguvumi? Kāda ir mūsu valsts sasniegumi? un kādu uzdevumu mums vēl priekšā. Pirmkārt, tiekšanās pēc dalības Eiropā veicināja demokrātijas nostiprināšanos mūsu sabiedrībā un sekmēja demokrātisko institūciju attīstību. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvija apliecina apņēmību par savu nākotni, apņēmību nākotni balstīt uz Eiropas identitāti un mūsu kopīgajām vērtībām - brīvību un demokrātiju, atbildību, tiesiskumu un cilvēktiesībām, vienlīdzību un iecietību, labklājību. Otrakārt, dalība Eiropas Savienībā būtiski uzlaboja investīciju klimatu Latvijā. Eiropas nauda, kā tautas valodā dēvējam Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, ir devusi būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Treškārt, Mēs varam baudīt priekšrocības, ko sniedz brīva persona kustība. Ir tik ierasti un pašsaprotami brīvi ceļot Schengenas zonā. Ir tik dabiski mācīties, strādāt un iegūt pieredzi citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ceturtkārt, brīva preču un pakalpojumu kustība ir pavērusi jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Katrs uzņēmējs un patērētājs var darboties brīvā vidā, bez robežām un muitām. Mums valstī ar nelielu iekšējo tirgu tas ir īpaši nozīmīgi. Piekārt, un tas ir pats būtiskākais, Latvijas balsis sadzird Eiropā un Eiropas balsis sadzird pasaulē. Mēs varam būt lepni, ka mūsu rīcībā ir šāds unikāls sadarbības mehānisms. Tas ļauj mums visiem kopā meklēt aktīvus risinājumus globāla mēroga izaicinājumiem – klimata un demografiskajām pārmaiņām, enerģētiskās drošības stiprināšanai, migrācijas problēmām, kā arī finanšu krīzes gadījumā visā pasaules mērogā. Latvijas rīcībā tagad ir jauni politiskie un ekonomiskie instrumenti, bet jāatzīmē, ka arī ievērojami ir palielinājusies valsts atbildība par Eiropas nākotni kopumā. Tā ir atbildība visu Eiropas iedzīvotāju priekšā. Atskatoties uz panākumiem, jābūt arī kritiskiem un jāatzīst pieļautās kļūdas. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas valdība bija atslābusi labi padarīta darba sajūtā. Mērķis bija sasniegts. Mēs neapzināmies, ka esam visu procesu sākumā un nevis beigās. Eiropas Savienība sniedz plašas iespējas, bet tās jāizmanto katrai valstī un katrai sabiedrībai pašai. Mēs Latvijā neesam izmantojuši visas iespējas. Nevienmēr esam gudri īstenojuši kohēzijas politiku un izmantojuši sniegtās finansiālās iespējas. Mūsu valsts iestādēm nācās mācīties dzīvot Eiropas Savienībā. Mēs neesam bijuši gana mērķiecīgi, lai ieviestu eiro. Tā ir viena no lielākajām kļūdām, ko esam pieļāvuši eiro integrācijas procesā. Un šobrīd finanšu krīzes apstākļos tas ir īpaši skaudri redzams. Taču pat visrūdīgākam eiroskeptiķim ir jāatzīst, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir pozitīva bilance. Vai kāds Latvijā vēlētos atgriezties Eiropā, kur starp valstīm ir muitas bailes? No. Vai kāds vēlētos stāvēt rindā pie robežas, lai nokļūtu kaimiņu valstī? Nē. Vai kāds, kas vēlētos atgriezties pie ierobežojumiem darba spēka kustībai, izglītībai un pieredzes gūšanai? Noteikti nē. Pie labām lietām ātri pierod pat eiroskeptiķi, kļūstot vienkārši par skeptiķiem. Dāmas un kungi, pēdējo mēnešu situācijas sāsināšanās pasaules finanšu sistēmā un ekonomikā ir neatgriezeniski mainījusi valstu valdību lomu un nozīmi ekonomiskajos procesos Līdz šim finanšu tirgu varēja attīstīties ļoti brīvi. Mēs bijām pārliecināti, ka tirgus likumi būs pietiekami efektīvi taisāniecības attīstības veicinātāji. Mēs ticējām, ka tirgus pats lietas noliks savās vietās. Tā arī notiek. Tirgus pats sevi regulē. Tad šīs globālās krīzes apstākļos redzam, ka no tā būtisks cieš mūsu finanšu sistēmas un mūsu ekonomikas. Un pats svarīgākais No tā cieši iedzīvotāji, konkrēti cilvēki. Notikuma attīstība pagājušā gada nogalē ir pierādījusi, ir nepieciešama aktīvāka valstu valdību līdzdalība ekonomiskajos procesos. Līdzinējā pieeja, snaudaļojot pie ekonomiskās vadības stūrus, ir bijusi bezatbildīga. Diemžēl esam pamodušies par vēlu. Tik vēlu, lai vēl paspētu ieraudzīt priekšā esošo šķēsli, finanšu muklāju, taču vairs nepaspētu no tā izvairīties. Šajā situācijā ir nepieciešama kompleksa pieeja valsts, Eiropas un pasaules līmenī. Pasaules līmenī nepieciešama koordinēta rīcība ekonomiskās izaugsmas atjaunošanā. To būs iespējams īstenot tikai veidot jaunu finanšu sistēmas arhitektūru un mehānismus. Būs nepieciešama stingra sistēmas pāraudzība vienlaikus neierobežot iniciatīvu un tirgus procesus. Tieši šī līdzsvara atrašana būs grūtākais izaicinājums. Eiropas līmenī mums ir būtiska priekšrocība. Savas aktivitātes izcināt saskaņoti, panākt vienotu rīcību un ilgspējīgu risinājumu. Esam gandarīti par Eiropas komisijas paveikto ekonomikas atvesaļošanas rīcības plānu izstrādē tas ir būtisks solis ārā no muklāja kurā esam nonākuši šobrīd. ilgāk pakavēšos pie valsts līmeņa risinājumiem. globālā finanšu krīze ir skārusi arī latviju. ir izskanējis vērtējums ka latvija šobrīd piedzīvo vienu no dramatiskākajām finanšu sistēmas glābšanas operācijām modernās Eiropas vēsturē. Šobrīd Latvija strādā pie ekonomikas stimulēšanas pasākumiem, lai ātri un efektīvi stabilizētu finanšu un ekonomisko situāciju. Grūts uzdevums. Bet krīzi mums izdosies pārvarēt tikai redzot drošu izēju no tās, nejaucot īstermiņa risinājumus ar ilgtermiņa ekonomiskās attīstības redzējumu. Pagājušā gada nogalē sešas Latvijas parlamentā pārstāvētās pozīcijas un opozīcijas partijas vienojās par kopīgu nostāju atbalstīt latvijas valdības izstrādāto ekonomikas stabilizācijas plānu. šī vienošanās paredz pievērst īpašu uzmanību latvijai piešķirtā aizdevuma izlietošanas uzraudzībai. plāns nosaka latvijas tautsaimniecības vidējā termiņa prioritātes eksporta atbalstu brīvas un taisnīgas konkurences veicināšanu maksājumu bilances tekošā konta deficīta būtisku samazināšanu un eiro ieviešanu 2012. gadā. Latvijas pievienošanās Eirozonā ir kļuvusi par vienu no valsts nozīmīgākajiem strateģiskiem mērķiem. Būtiski, ka Latvija šajā situācijā atstāt vienu. Šo sarežģīto laiku mums palīdz pārvarēt ne tikai starptautiskās finanšu organizācijas, bet arī Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas valstis. Latvija ir pateicīga par šo solidaritātes izpausmu. Dāmas un kungi, katra paplašanāšanās ir pievienojusi Eiropas Savienībai ne tikai jaunas valstis, bet arī ierakstījusi jaunus akcentus tās dienas kārtībā, tajā skaitā ārpolitikā. Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai notika laikā, kad tika definēta Eiropas kaimiņattiecību politika, tās mērķi, principi un īstenošanas instrumenti kopš tā laika ir īpaši pieaugusi eiropas savienības ārpolitiskā aktivitāte austrumu kaimiņu virzienā. tas ir noticis pateicoties jauno dalībvalstu ieinteresētībai un pieredzei. latvija kaimiņattiecību politiku vienmēr ir redzējusi plašākā dimensijā. arī turpmāk latvija spēlēs aktīvu lomu šīs politikas definēšanā un īstenošanā. šī politika nav tikai eiropas savienības attiecības ar konkrētām valstīm ar tām kurām tā ir kopīga sauszemes vai jūras robeža. Šī politikas kontekstā ir jārunā par Eiropas Savienības vietu un lomu pasaulē. Latvija kopā ar vairākām līdzīgdomājušām valstīm ir aktīvi veicinājusi ciešāku Eiropas Savienības iesaisti austrumu kaimiņu reģionā. Ir radusies jauna politikas iniciatīva - Austrumu partnerība, kuras uzdevums ir pārveidot kopīgo Eiropas kaimiņattiecību politiku un piemērot to šī reģiona specifikai padarot šo procesu aktīvāku, drosmīgāku un ambiciozāku. Latvija ir gandarīta par Eiropas komisijas sagatavotiem priekšlikumiem. Austrumu partnerībai praktiskajā darbībā ir jāstiprina politiskās un ekonomiskās attiecības starp Eiropas Savienību un reģionu valstīm, kā arī jāstiprina reģionu valsts savstarpējā sadarbība. Attīstot austrumu partnerību, jāierod diferenciācijas princips, individuāls vērtējums un attieksme, par katru no partneriem. Katra no šīm valstīm iet savu attīstības ceļu. Ir valstis, kas vēlas redzēt sevi Eiropas Savienībā, ir valstis, kas sev izvirzījušas citus mērķus. Mūsu politika būs veiksmīga tikai tad, ja mēs spēsim sadarboties ar visām šī reģiona valstīm, ar izpratni palīdzot tur, kur tas nepieciešams pozitīvus signālus sadarbības paplašināšanai un padziļināšanai saņēma arī savās vizītēs centrālāzijas valstīs pagājušā gada oktobrī kad apmeklēja kazahstānu uzbekistānu un turkmenistānu. latvija ir un arī turpmāk būs aktīva eiropas kaimiņattiecību politikas atbalstītāja un tās īstenotāja. katrai eiropas valstī ir sava vēsturiskā pieredze un savas iespējas strādāt mūsu kopējā projekta eiropas savienības labā latvijas īpašs pienesums austrumu dimensijā dod mūsu divpusējo attiecību savstarpējā uzticība kas sakņojas kopīgā vēstures periodā un no tās izrietošā ekspertīze. latvijas pienākums ir izmantot šo īpašo stāvokli. nākamo desmit gadu laikā tas jau varētu būt zaudēts. Pēc vairākiem desmitiem gadu Latvija austrumu redzējumā būs tikai viena no Eiropas Savienības valstīm, nevis vārti uz Eiropu izmantojot šīs priekšrocības latvija uztur aktīvu politisko dialogu ar, lai kaimiņvalstīs veicinātu labāku izpratni par eiropas savienību tās vērtībām lai skaidrotu eiropas kaimiņattiecību politikas un austrumu partnerības mērķus. tas ir apusējs ieguvums. mēs gūstam iespēju uzklausīt kaimiņvalstu redzējumu arī par nākotnes attiecībām ar eiropas savienību. esmu pārliecināts ka eiropas interesēs ir austrumu partnerības inaugurācija jau čehijas prezidentūras laikā. Dāmas un kungi, Čehijas prezidentūras pirmajās dienās jauna aktualitāte ir iegūst enerģētiskās drošības jautājums. Finanšu un ekonomikas krīzē piemīt savu veidu cikliskums. Jautājumi, kas saistīti ar enerģisko drošību un ilgspējīgiem enerģijas avotiem, savukārt Eiropas un pasaules politiskā darba kārtībā atrodās visu laiku. To aktualitāte nemitīgi pieaug. Enerģētikas drošībai ir izteikta ārējā dimensija. Tas nozīmē, ka šo jautājumu mēs nevaram aplūkot atrauti no situācijas pasaulē. To apliecina arī pēdējie notikumi Ukrainā un konflikts Gruzijā. Vēl nesenajā pagātnē Eiropas Savienības dalībvalsts enerģētiku uzskatīja par nacionālā un nevis Eiropas Savienības līmenī risinām jautājumu. Pēdējo gadu notikumi enerģētikas jomā - energoresursu piegāžu pārtraukumi, enerģijas resursu apjomu samazināšanās un cenu svārstības veicinājuši vienotu Eiropas Savienības dalību valstu izpratni par kopējās enerģētiskās politikas nepieciešamību. Enerģētikas un politikas kruspunktos galvenais ir nodrošināt regulāras, pietiekamas ekonomiskas un ilgtspējīgas videi draudzīgas enerģijas piegādes. jāatzīst ka eiropas savienības sekmes šajā jomā ir bijušas nevienmērīgas. dažos jautājumos kā piemēram videi draudzīgas enerģētiskās saimniecības attīstībā eiropas līmenī esam pieņēmuši ambiciozus uzdevumus kas jāsāk izpildīt. citos jautājumos eiropas līmeņa enerģijas avotu diversifikācijā un enerģijas tirgus apvienošanā esam tikai pašā ceļa sākumā. Pēdējo dienu notikumi, Krievijas gāzes piegādes pārtraukums, ir atvēris acis nepieciešamai pēc ātrāka risinājuma visas Eiropas līmenī. Mūsu visu atbildība ir šo kopējo izpratni izmantot patiesi integrēta un diversificēta Eiropas enerģijas tirgus izveidošanai. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu apņēmība zūd kopā ar šī pavasara sniegu. Enerģētikas drošības jautājumu iespējams sekmīgi risināt tikai aktīvā dialogā ar energoresursu tranzītu un piegādātāju valstīm. Eiropas Savienībai ir ārpolitikas instrumenti šī jautājuma risināšanai. Mūsu atbildība ir tos izmantot. Vēl ir viens virziens, kurā nopietni jāstrādā. Tas ir Baltijas enerģijas tirgus integrācija ar Skandināvijas un Centrāla Eiropas enerģiskiem tirgiem. Baltijas reģiona integrācija ir nevienmērīga Tirzniecība un transports reģionā strauji attīstās, savukārt enerģijas tirgus stagnē. Eiropas komisija šai virzienā ir veikusi atzīstamu darbu. Institīva nostiprināt enerģētikas drošību un solidaritāti iekļauj arī Baltijas enerģijas tirgus sapstvienojumu plānu izstrādi. Tas ļaus pakāpeniski integrēt Baltijas valsts vienotā Eiropas enerģētikas tirgū. Augsti vērtēju Zviedrijas iestājas strateģiskās diskusijās par Baltijas jūras reģionu. Zviedrijai būs iespēja to aktualizēt jau nākamajā pusgadā, savas Eiropas prezidentūras laikā. Esmu pārliecināts, ka stipra Eiropas Savienība veido stipru reģionu no Vidusjūras līdz Baltijas jūrai. Dāmas un kungi, Eiropas Savienības sākotnējais mērķis - Eiropas iedzīvotāju drošība un labklājība nav mainījies. Mainījusies ir vide, kurā tas mums ir jāsasniedz. Pasaules ekonomika ir daudz ciešāk saistīta nekā tā bija pirms pusgadsimta. Vienlaicīgi pasaulē ir attīstījušies jauni, spēcīgi ekonomiskie spēlētāji. Tikai ar konsekventu, tālredzīgu un galvenais kopēju Eiropas Savienības rīcību mēs varam cerēt nezaudēt šajā globālajā konkurences sacensībā tikai kopā mēs varam pildīt drošības un labklājības solījumus saviem pilsoņiem. tikai tā mēs varam sasniegt mērķi kura dēļ mūsu valstu iedzīvotāji devušies pie vēlēšanu urnām lai atbalstītu mūsu dalību eiropas savienībā. eiropas parlaments jau iepriekš ir pierādījis ka tam piemīt plašs skatījums uz eiropas savienības nākotni. īpaši tas attiecams uz vienlīdzīgo un līdzsvaroto pieeju savienības paplašināšanās politikai eiropas dinamiskais izaugsmes process ir devis iespēju eiropai konkurēt pasaulē. šī izaugsme ir eiropas potenciāls kas jāizmanto lai savienība arī pēc vairākām desmitgadēm būtu līdzvērtīgs ekonomikas partners strauji augošajām āzijas un latvijamerikas ekonomikām. tieši jūs eiropas nāciju demokrātiski ievēlētie pārstāvji vistiešāk izjūtat atbildību par šo procesu nav iespējams arī pārvērtēt eiropas parlamenta nozīmi eiropas projekta tuvināšanā iedzīvotājiem un demokrātiskās leģitimitātes palielināšanā. turpmāk eiropas parlamenta loma vēl vairāk nostiprināsies. būtiski ir vienot mūsu daudzveidību un dažādību. ir svarīgi turpināt darbu pie eiropas savienības pilnveidošanas. tas ir darbs kas visiem eiropiešiem jāveic kopā. tā ir mūsu kopējā atbildība pret eiropu ir ļoti svarīgi lai nenotiktu eiropas savienības fragmentācija. dalību valstīm ir jāmeklē risinājumi un jāizvairās no eiropas projekta dažāda ātruma attīstības. apsveicama ir eiropadomē pirms mēneša panāktā vienošanās par lisabonas līguma turpmāko virzību. lisabonas līgums ir juridisks priekšnosacījums eiropas savienības tālākai pilnvērtīgai funkcionēšanai tās lomas nostiprināšanai starptautiskajā arēnā. Tikai iedzīvinot Lisabonas līguma darbības principus, mēs varēsim visā pilnībā realizēt to pozitīvo potenciālu, kur sniedz jaunā apvienotā Eiropa. Tas, cik Lisabonas līgums efektīvi darbosies praksē, ir atkarīgs no dalību valstu un institūciju politiskās gribas un spējas būt vienotiem Eiropas mērķu sasniegšanā. Dāmas un kungi, līdz 2004. gadam Latvijas mērķis bija dalība Eiropas Savienībā kopš tā laika latvijas mērķus mēs veidojam kontekstā ar eiropas mērķiem. mēs vairs nevaram sevi uzskatīt un uztvert atsevišķi no eiropas. latvijas mērķus varam definēt un sasniegt tikai tad ja tie atbilst kopējai eiropas vīzijai par nākotni. eiropas mērķi savukārt ir sasniedzami ja tie saskan ar katras dalībvalsts redzējumu. Eiropas Savienība ir būvēta un tā jānostiprina balstoties uz kopīgām vērtībām tikai publiska diskusija var izsijāt tās vērtības kas mums visiem ir kopīgi tikai kopīgi varam vienoties par vērtībām ko liksim blakus tām kas jau liktas Eiropas Savienības pamatos. Eiropeisko vērtību definēšana un diskusiju rosināšana par tām ir visu politiķu uzdevums, jo īpaši Eiropas līderu uzdevums. Palūkosimies nākotnē, kāda es redzu Eiropas Savienību un Latviju tālākā nākotnē. Teiksim, 2015. gadā. Ekonomiskā pasaule pēckrīzes izaugsmē būs apvienojusies vairākos ekonomiskās varas centros. Viens no tiem būs Eiropas Savienība. Eiropai būs griba un spēja būt vienotai, jo tikai vienotība dos iespēju īstenot mūsu uzdevumus. Pat vairāk, Eiropas Savienība joprojām būs atvērta uzņemt visus eiropiešus, kas atzīst tās vērtības šī vienotība dažādībā būs atslēga eiropas lomas pieaugumam pasaulē. eiropas savienība būs paplašinājusies bet nezaudēs spēju efektīvi rīkoties. eiropas savienība būs spējīga parūpēties par savu drošību un arī par stabilitāti kaimiņos. izglītība un kultūra būs tilts kas savieno dažādo eiropas savienības dalību valstu pieredzi un tas palīdzēs atgūt eiropas vadošo lomu pasaulē zinātnes un kultūras jomā. Vairs nebūs veco un jauno, lielo un mazo Eiropas valstu. Eiropā valsts tiks vērtētas pēc to sasniegumiem, nevis geogrāfiskiem un ģeopolitiskiem kritērijiem. Eiropa būs vienota. Tu nodrošinās spēcīgu reģionu, kas vienlaikus aizstāvot savas intereses, cieši sadarbosies ar citiem, tādēļ veidot labklājības un attīstības tīklu visā Eiropā. Katra valsts atbilstoši savām spējām un īpašajām zināšanām tas ieguldījumu attīstībā. Kāda būs Latvijas loma Eiropas Savienībā 2015. gadā? Tas būs laiks, kad Latvija būs izkļuvusi no krīzes. Latvijas galvaspilsēta Rīga būs viens no plaukstošiem Baltijas ekonomiskā reģiona centriem. Latvijas ekonomika būs sabalansētāka, konkurētspējīgāka un struktūrāli pārveidota. 2015. gadā Latvijai pirmo reizi neatkarīgās valsts vēsturē tiks uzticēts risināt Eiropas un pasaules mēroga jautājumus, kā Eiropas Savienības prezidējušai valstī. Mūsu pienesums Eiropai būs īpašas attiecības ar austrumu partnerības valstīm. Latvija un mūsu reģions veidos tiltu uz austrumiem, tāpat kā vidusjūras valsts savienos abas šīs jūras krastus. Mūsu redzējums par Eiropas atvērtību un integrācijas pieredzi būs impulss Eiropas atvērtībai. Dāmas un kungi, 2015. gads nav tālu, no tā mums šķir tikai seši gadi. Pastāvēs, kas pārvērtīsies, teica latviešu dzinieks Rainis pirms gadsimta. Šie vārdi ir viedi arī šodien. Esmu pārliecināts, ka Eiropa būtiski mainīsies. Kļūs spēcīgāk savā ekonomikā, labklājībā, savstarpējā sadarbībā. Tā nostiprinās savu vērtību sistēmu Eiropietis būs lepns par to, ka dzīvo Eiropā un vienlaikus pieder savai nācijai. Vienotība dažādībā, attīstība, vērtības saglabāšana un katra pilsoņa atbildība par savu valstu un par Eiropas saimu kopumā - tā ir Eiropas nākotne. Dārgie klātesošie, Eiropas attīstība un uzplaukums ir mūsu veiksmes mērokla, mūsu darba novērtējums, mūsu atbildība aicinu jūs eiropas parlamenta deputāti veicināt eiropiešu izpratni par mūsu kopīgiem mērķiem un to kā tie ietekmēs katra eiropieša dzīvi savās mājās. eiropas pilsoņu atbalsts eiropas idejai ir vislielākais garants eiropas nākotnei. paldies jums eiropas parlamenta deputāti par darbu šī sasaukuma laikā. novēlu jums sekmes turpmākajā darbā kā arī nākamajās eiropas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 Prezidenta kungs Eiropas parlamenta vārdā pateicos jums par uh, jūsu vārdiem, par jūsu Eiropas drosmi, par jūsu Eiropas izlēmību. Un mēs ļoti labprāt uh, dzirdējām, ka jūs uh, atzinīgi vērtējāt Eiropas parlamenta darbu, un tas ļoti pamatoti, jo es uh, atceros, uh, ka iestāšanās sarunās 90. gadu otrajā pusē. Sākumā Latvija, Lietuva un Slovākija tik, bija otrajā grupā, un tas bija Eiropas parlaments, kas prasīja no valdībām, lai Latvija, Lietuva un Slovākija arī tiktu iesaistītas sarunās plašāk un līdz ar to bija iespējams, ka 2004. gada 1. maijā Latvija, Lietuva, Slovākija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jūs pieminējat enerģijas jautājumu, un es uh, uh, pavisam īsi uh, atbildēšu. Mums ir ļoti atbildīgs uh, komisārs, jūsu tautietis Andris Piebalgs. Uh, kas pagājuši nedēļ, un arī uh, šodien strīdā par gāzes piedāgam starp Krieviju un Ukrainu, it īpaši sarunās ar Krieviju, ir īpaši uh, spēcīgi apliecinājis uh, sevi un valsts prezidenta klātbūtnē vēlos sirsnīgi pateikties Andrim Piebalgam par pabeigto darbu. Un uh, prezidenta kungs, mana noslēcošā piezīme ir sekojoša. Jūs runājāt par to, ka jūs mācāties Latvija mācās. Protams, ka tas ir pareizi, bet arī tie, kas no paša sākuma piederēja Eiropas kopienai un piederēja Eiropas Savienībai, mācās no jums, no jūsu vēsturiskās pieredzes. Un ja mēs esam gatavi uzklausīt viens otru, mācīties vienam no otra, tad tas bagātina mūs visus. Uh, un kopā, balstoties uz mūsu kopējām vērtībām, esam stipri, demokrātiski un brīvi. Sirsnīgs paldies jums, prezidents Zatlerkungs. Man bija liels prieks sveikt jūs šodien šeit. Paldies! Kolēģi, tagad turpināsim balsojumu skaidrojumu. Mēs